notiks balsošana. Tagad nākamais darba kārtības jautājums. Vienu minūti ilgas uzstāšanās 163. reglamenta pants. Stefanečs kungs lūdzu. Pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Paldies, priekšstādātāji, ka devāt man vārdu. Dāmas un kungi, terorisma un noziedzības apkarošana ir nopietnas temats mūsu. Pilsoņi pamatoti gaida, ka ķersimies klāt efektīviem pasākumiem. Viens no tādiem gaidītiem pasākumiem ir, lai komisija grozītu šaujamieroču direktīvu. Komisija ir jāsazinās ar mūsu pilsoņu pārstāvjiem un citiem ekspertiem, jo dažas daļas šajā uh, tiesību akta projektā uh, iejaucas pilsoņu tiesībās vai ir neīstenojams. Mēs nedrīkstam arī sodīt tos pilsoņus, kas ievēro likumus. Tā te ir jāpanāk līdzsvars. Nevar arī pieņemt to, ka šie jaunie pasākumi palielinātu nelegālo šaujamieroču turētāju skaitu. Esmu gandarīts par to, ka iekšējā tirgus komiteja arī šis temats tika apspriests. Un augstu vērtēju arī to, kas, ka Slovākijas pārstāvi no šaujamieroču. Šaujamieroču um, organizācijas puses tika uzklausīti. Paldies, nākošais runājas dalīkums. Paldies, priekšsēdē. Gribu apsveikt Serbijas pilsoņus, kas neselo vēlēšanu gaitā pierādīja visiem, ka viņi vēlas redzēt savu valsti, e, valsti Eiropeiskā nākotnē. Es arī apvei, apsveicu uzvarējušo partiju, jo tā uh, tad varēs turpināt ceļu pret Eiropai. Un tad, kā Ungārs vēros apsveikt Vojedina Ungāru uh, partiju, kas ir uh, no Eiropas tautas partijas saimes, un līdz ar to Ungāri tiek pārstāvēt arī visās, visos līmeņos. Serbijas valdība pēdējo mēnešu laikā ir panākusi pirmo sadaļu atvēršanu iestājas sarunās. Uh, un tiek stiprināta reģionālā sadarbība. Tagad ir laiks Eiropas institūcijām izpildīt savus solījumus, tāpēc aicinu komisiju un padomi, padomas prezidentūru novērst visus šēršļus, kas neļauj pavērt jaunās sadaļas, īpaši pavērt 23. sadaļu. Paldies! Pusoja kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Protekcija kopilui din Norvēģijā. Ir jau pagājuši pieci mēneši Kopš Norvēģijas eh, sociālais dienests izņēma piecus bērnus no ģimenes, kur tēvs nāca no Rumānijas par spīti protesta kampaņām, par, eh, par spīti dažādajiem lūgumiem un cīņu, kuru mēs iznēm arī šajā parlamentā. Nekas nav mainījies šajā Norvēģijas situācijā. Ir neiespējami, ka trīs mēnešus vecs bērns tiek izņemts no savas ģimenes. Uh, pat tad, kad šis bērns tika atgriezts atpakaļ, bet uh, šis bērns bija pārāk ilgi izņemts no šīs ģimenes. Tas nav pieņemam un nav iespējams, ka Eiropas Savienība pieņem šādu situāciju. Saistībā ar Norvēģiju mums uh, ir jārīkojas. Paldies, Kaputo kungs. Grācie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Nesen tika publicēts melnais saraksts ar uh, saindētu pārtiku Eiropas Savienībā uh, saskaņā ar uh, pārtiks nekaitīgumu iestādes datiem. Tur bija pārtika, pārtika no Taizemes, no Marokas un no daudzām citām valstīm. Tiek uzskatīts, ka šajā pārtikā ir pārāk daudz kancerogēno vielu un tas neatbilst mūsu tiesību aktiem. Jāskatās uz pārtikas importu. Ir jāgarantē Eiropas pilsoņiem veselīga pārtika un jānodrošina, ka viss tas, kas tiek tirgots, tiek tirgots saskaņā ar veselības aizsardzības noteikumiem. Jāizvairās mm, no sociālā dempinga jānodrošina, ka labāk tiek ievērotas, eh, ievērot sanitārie, fitosanitārie noteikumi. Komisija ir jāraugās, no kurienes pārtikas preces nonāk pie Eiropas pilsoņiem un no kurienes nāk šie kaitīgie, šīs kaitīgās sastāvdaļas. Paldies. Marijas Kungs, paldies priekšstādā, kā jau minēja arī iepriekšējā diskusijā šodien. Enisa vadība jau gadiem ilgi. Uh, mazina savu darbību Heraklionā. Pirmkārt tiek sadalīta organizācija divās daļās. Heraklionā tikai desmit mm, cilvēki strādā, bet vairums no viņiem tad strādā Ātēnā. Līdz ar to uh, Heraklionā strādājošie uh, vispār vairs nevar veiksmīgi strādāt, un Enises vadība būtībā tiek uh, pārvietos citurien. Mēs nevaram pieļaut to, ka Enis tiek vaināta Heraklionā, un mēs cīnīsimies par Enises, Enisa uh, mājvietu Krētā Heraklionā, un es cīnīšos ar krētiešiem tāpat kā 2012. gadā, kad biju tur politiķis. Un uh, arī šeit uh, tika aps, apsmiet uh, Enisa, un arī rīt es uh, nepieņemšu Enisas budžeta apstiprināšanu, nebalsošu par to. Nākošais runātājs - Jakov Čiča kungs. 1312 eh, Eiropas Savienībā eh, radītas eh, pārtikas preces lep, lepojas ar geogrāfiskās izcelsmes norādi. Uh, Tas e, tad maksā vesels 15, 15 miljardus e, eksportā ieguvumu. Tas liecina par mūsu kultūru, par mūsu diētu un vēl kas, kas manā skatījumā ir vēl jau svarīgāks, tas liecina par mūsu vadošo lomu globālajā tirgu. Tāpēc mums jāturpina attīstīt šīs preces jāizmanto šī mūsu preču augstākā kvalitāte globālajā tirgu. Tomēr tas attiecas arī uz nepieciešamību aizsargāt šīs preces TTIP sarunās. Citādi tas nenāks par labu Eiropas Savienības lauku apvidiem. Paldies. Andersens kundze, lūdzu. And... Lielbritānijas, Lielbritānijas valdībā tie labējie spēki, kas iestājas par Brexit, rīkojas neatbilstoši. Man visvairāk uztrauc mans balsošanas apgabals, un mēs esam guvuši 3,5 miljārdus ES finansējumu sociālajie uzņēmumi, eh, dažādas kopienas ir guvuši daudz labumu no ES finansēm. Un pēc Brexit cieš ekonom, cietīs ekonomika gan ziemeļos, gan dienvidos. Mūsu pārstāvja Magines skundze ir nopietni strādājusi, lai piesaistītu miljārdiem uh, e, mārciņu ziemeļu daļai. Mūsu patērētāji, mūsu lauksaimnieki ir atkarīgi no šī atbalsta. Ir e, kampaņa godīgai uh, līdzekļu sadalīšanai. Es jums varu sacīt, ka Šīn Fein neiestājas par izstāšanos no apvienotās karalistes. Paldies! señor presidente. Nākošais runātājs. Paldies priekšstādē. Pagājušajā nedēļā simtiem, pagājušajā nedēļā simtiem cilvēku devās uz Vjārdē Kāņas, Guanka provincē, lai pieprasītu pārtraukt um, atomu atkritumu novietnes izbūvi. No komisijas saņēma informāciju, ka šis, šī projekta uh, ietvaros netika izstrādāts eh, pieprasītais projekts, dokuments tā nekaitīgumam. Līdz ar to ši, šo projektu arī daudz speciālistu uzskata par neatbilstošu prasībā. Un tomēr Spānijas valdība ļauj turpināt būvēt šo, šo eh, būvi, nereiķinoties ar pilsoņu vēlmi. Vai Kastīlija arī ir Eiropa, vai Eiropa var pieļaut, ka šāda veida uh, novietne tiek būvēta Kastīlijā bez, uh, bez cilvēku piekrišana. Mēs nevēlamies, lai mūsu teritorija tiktu pārvērsta par atkritumu izgāstu. Paldies, Patankungs. Eiropas Sanības tiesa eh, lēma, ka Vācija nevar izsūtīt uh, prom Ukraiņus un citus pilsoņus, ja vien nevar uh, pierādīt, ka viņi ir ieslodzītie. Tā mēs nedrīkstam rīkoties un nedrīkstam arī izsūtīt britu pilsoņus tiem pašiem um, cietumiem. Nesen izsniegtie aresta orderi liecina par smagajiem apstākļiem Grieķu, Ungāru cietumos. Tagad es rakstīšu mūsu ministrei, lai apturētu šādus Eiropas arestu ordeņus, kur cilvēki tik nosūtīti uz tādām Eiropas Savienības dalību valstīm, kur cietumu stāvoklis ir apstrīdams. Mums ir nepieciešams tāds cilvēku izdoša, cik tāda cilvēku izdošanas sistēma, kas balstītos uz mūsu likumiem, uh, Paldies. Soneborna kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji, dārgie kolēģi. Bosforas trakais, kā mēs eh, Erdogan kungu mīļis dēvējam šeit, ir atkal uzdarbojies. Viņš ir pieprasījis Dresdens simfonijas koncertu projektu pārtraukt, jo tas ir saistīts ar armēņu genocīdu Turcipā. Uh, Tur, Turcijā. Erdogans ir pieprasījis uh, izmainīt tekstu, izvairīties no vārda genocīds, un kā kultūras komitejas loceklis es vēlos piedāvāt priekšlikumu, iesaku Dresdens simfoniķiem pēc iespējas ātrāk izsīdrot vārdu genocīds un aizstāt ar jēdzienu tautu noslapkavošana iznīcināšana. Mēs vācieši ļoti labi pazīstam šo jēdzienu, taču um, mēs esam ļoti pārsteigti par Turcijas darbību. Mēs vēlamies brīdināt Turcijas valdību pārtraukt šo simtu gadu ritmu saistībā ar genocīda situāciju, ka nevajag šeit tā rīkoties. Citādi izskatās, ka smagais, netīrais darbs ar mūsu būs jāuzdod citiem, nevis turkiem. Macels kundze lūdzu. Iċ-ċertezza ta' aċċess għall-internet li jkun faċli, veloċi u ta' min jorbot. Paldies priekšsādātāji. Pieeja ātram un drošam internetam ir viens no svarīgākajiem pīlāriem Eiropas digitālajā darba kārtībā. Ir labi, ka uh, ir panākts uzlabojums, bet ir jābūt arī konkurētspējīgākām cenām Un tomēr mēs e, dzirdam arī daudzas sūdzības no klientiem, ka ir atšķirības starp norādīto un reālo interneta ātrumu, un tas ir nepieņemumi, ka cilvēki maksā par zinām ātrumu, bet tad saņem tikai trešdaļu no šī ātruma. Mēs esam uh, e, no, pieņēmusi, li, pieņēmuši likumu, ka uh, operatoriem ir jānorāda reālais uh, ātrums, tas ir labs solis pareizajā virzienā, bet mēs uh, Eh, aicinām komisijai nodrošināt, lai tas tiktu arī ieviests. Internets mūsdienās ir izšķirīgi svarīgs mūsu ikdienas dzīvē, tāpēc esmu piedāvājusi rakstisku deklarāciju, lai nodrošinātu labāku lietotāju aizsardzību, patērētāju aizsardzību internetu jomā. Mēs eh, atcēlām no nākamā gada eh, viesabonēšanas izmaksas, un šis arī ir jāievieš kā progress arī attiecībā uz internetu ātrumu. Paldies, tagad Tokeškungs lūdzu. Tisztelt elnök úr, tavaly november óta a román Marius... Paldies, priekšsēdētāji. Kāda uh, romaņu ģimene, Marius Bodnārio, uh, kura kopš pagājušā gada novembra saskars ar milzīgām problēmām, un tas ir saskare, izraisījis arī satraukumu Rumānijā. Norvēģijas bērnu aizsardzības iestādes izmanto inkvizīcijai pielīdzināmas metodes. Uh, un šie vecāki ir pasludināti par nespējīgiem izglītot savus bērnus, kaut gan viņi eh, viņus audzina saskaņā ar reliģiskām eh, vērtībām. Viņiem atņēma bērnus un nodeva um, auģu vecākiem. Uh, Tas ir skaidrs, ka šīs iestādes ir nepareizi sapratušas bērnu aizsardzības, ir pārkāpušas vecāku tiesības un eh, privātās dzīves neaizskaramību un vienkārši brutāli eh, izjauca šo ģimeni. Um, kura uzskata, ka bērni ir dieva dāvana. Eiropas parlamentam ir jāvēršas pret šo rīcība Norvēģijā, kas ir vērsta pret kristiešiem. Mums ir jāpalīdz šai ģimenei, Bonario ģimenei atkal uh, kļūt par īstu ģimeni. Paldies, Smokovs kundze, lūdzu. Tusk a Šulc. Keď cestujete do Bruselu, určite využívate tak ako aj dva... Priekšsādātāji, tad, kad dodaties uz Briseli, līdzīgi kā premjeri vai um, prezidenti vai Junkers, eh, Junkerkungs, eh, jūs droši vien lietojat eh, vislabākās aviolīnijas, bet izmēģiniet darīt tā, kā parastie cilvēki. Atlidojiet ar parasto reisu, iziet cauri visiem koridoriem, paiet garām visiem bruņotajiem karavīriem, un tad jūs jūties pilnīgi bezpalīdzīgs, vai mēs tiešām Eiropā vēlamies šādu situāciju. Tāda eh, sajūta ir tūkstošiem cilvēku lidojot no vai uz Bru Briseli, bet šie cilvēki neko daudz nevar mainīt, lai uh, kaut ko darītu šeit. Jūs, Šulca kungs, Junkar kungs, Tuska kungs, lūdzu, um, dariet kaut ko, lai bēgļiem no. Uh, Sīrijas, Lībijas un citām valstīm nebūtu iemesla bēgt no šīm valstīm, jo Eiropas ārlietu politika neuzlabo bēgļu situāciju, tikai veicina ekstrēmismu Eiropā. Jurek kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, no Putina eh, dzirdam, eh, ka jāsauc pie kārtības tie, kuri Eh, brīdina par eh, to, kādā virzienā attīstās Eiropas Savienība. Es runāju par mūsu institūcijām. Un tajā pašā laikā eh, Krimas tatāriem ir likvidēts parlaments un Francijas valdība tomēr oficiāli aicina Vladimiru Putinu uz uh, Franciju. Dāmas un kungi, jāsaka, ka šeit nav runa par uh, kaut kādām senām tradīcijām. Tā ir uh, zīme, tas ir signāls par to, kādā virzienā iet Eiropas Savienība. Gracias. Paldies, Harkins kundze. You, Paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātājs Junkers teica, ka ir jāsaņem e, vienāda alga par vienādu darbu tajā pašā uh, vietā, un tā arī teica Taisens kundze, komisāra, un uh, daudz pilsoņu uzskata, ka tas ir garādāts Eiropas līmenī, bet īrijā mums ir divu līmeņu uh, apmaksas sistēma um, medmāsām un skolotājiem. Uh, Viņiem ir atšķirīgas algas un jaunā um, uh, skolotāja saņem, saņem pavisam mazāk. Un tie, kuri sāks, sāka strādāt pēc 12. gada februāra, uh, viņiem būs uh, apmēram 20 tūkstoši eiro mazāk 40 gadu karjeras laikā nekā tie, kas sāk strādāt agrāk. Es vērsos pie Eiropas komisijas, bet viņi teica, ka nav nekāda Eiropas likuma, kas attiecas uz algām. Uh, Un tomēr eh, rezultāts ir tāds, ka īrijā mums nav vienāda alga par vienādu darbu karjeras ietvaros. Tātad kā, ko lai mēs sakam, eh, ka tam skolotājiem, kurš saņems 220 eh, tūkstošus eiro mazāk karjeras laikā nekā pārējie skolotāji. Paldies, Balans kundze! Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji! Šī ir Mary Boila, uh, bērns, kas ir pazudus visilgāk. 77. gadā viņa pazuda, viņai bija seši gadi, un uh, tas cilvēks, kuru uzskata par vainīgu uh, viņas pazušanā, viņš vienkārši tur dzīvo, viņš nekad nav pat nopratināts. Un uh, Eh, kāds eh, iejaucās, un eh, tas noveda pie milzīgas policijas operācijas. Pirms vairākā gada es mērījis dviņu māsu, atvedu šo parlamentu. Otrais pants pamatiesību hartā garantē tiesības uz dzīvi sešgadīgajai mērijai netika garantētas šis tiesības. 20. pāntā tiek garantētas uh, tiesības līdzties, uz līdztiesību likuma priekšā. Arī šīs tiesības viņai nav garantētas. Nav nekādas izmeklēšanas bijušas par viņas nāvi, un uh, kaut gan ir bijusi formāla prasība no juridiskajiem uh, dienestiem, un tas pat nav apspriests īrijas parlamentā, un tāpēc esmu spiesta šo jautājumu pacelt šeit. Uh, Eh, eh, Mērija Boila ir vienkārši nostumta malā īrijā. Paldies! Gracias, señor presidente. Para cumplir con el déficit fijado. Paldies, priekšsēdētāji. 2016. gadā komisijas noteiktie deficīti saistībā ar Eiropas Savienību un Spāniju. Šeit valdība Spānijā tika aicināta konkrēti rīkoties. Un pastāv um, diskriminācija attiecībā uz teritoriālajo sadalījumu. Pašvaldības uzņems lielāko izmaksu slogu. Piemēram, Katalonijā apmēram pusi no budžeta tiek patērēts konkrētiem pasākumiem. Tas izmaksā miljārdus eiro. Uh, tādēļ tiek slēgtas uh, slimnīcas, apcietināšanas iestādes un tā tālāk. Mēs nevaram taupīt vēl vairāk, kā to pieprasa komisija. Nevaram to darīt ne izglītības, ne veselības jomā. Kādēļ netiek, kādēļ tiek samazināta aizsardzības uh, izmaksas? Un vai tiešām ir uh, prātīgi uzturēt kultūras ministriju, ja šeit pavisam citādāks uh, eh, pilnvars sadalījums. Paldies, Korvin Mikas kungs. Paldies. Turcijā notiek izmeklēšana un persona aizturēšana. Erdogans pauž dažādus apvainojumus saistībā ar savu apvainošanu. Protams, ka nedrīkst apvainot valstu vadītājus, taču šeit runa ir par vēsturi. Uh, Mums ir Bēmeman kunga gadījums, Vācijas valdība šeit uzsāka procedūru, tas liecina par to, ka Vācijas prokuratūra nav neatkarīga, bet ir pakļaut Turcijas valdībai. Un kādēļ ir tā, ka dienas laikraksti pirms desmit gadiem drīkstēja nodēvēt dažādos vārdos uh, poļu uh, Eh, Lehu Kačīnsku, tur runāja par preses brīvību un ka šeit eh, nedrīkst ierobežot to, tad patiesībā nevar runāt ne par vienu prezidentu, jo īpaši arābu kontekstā. Un es domāju, ka Eiropas Savienība ir jālikvidē. Paldies. Gracias, senor Makalister. Paldies, Makalister kungs. Lūdzu. Priekšsēdētā dāmas un kungi, svētdien es apmeklēju Belgradu un ciešāk iepazinos ar Serbijas parlamentārajām vēlēšanām. Tas ir skaidrs signāls no lielākās daļas serbu sabiedrības, kas atbalstīja proeiropeisku ceļu. Šī konstruktīvā pieeja, sastrādājusies ar kaimiņu attiecībām, ir nodrošinājusi uh, lielisku progresu gan reģionālajā sadarbībā, gan attiecībās ar Eiropas Savienību. Tagad Serbija var koncentrēties uz ekonomisko reformu īstenošanu, uz tiesiskuma spēcināšanu, uz valsts administrācijas reformēšanu un preses brīvības nodrošināšanu. Eiropa saskars ar dažādiem izaicinājumiem. Tāpat arī Serbija saskaras ar izaicinājumu. Lai mēs palīdzētu Serbijai, manuprāt, 23. un 24. sadaļas saistībā uz eh, tiesiskumu un pamatiesībām, kā arī brīvībām, ir jāatver pēc iespējas ātrāk. Paldies! Agil kundze, lūdzu nākamā runātāja Džils kundze. Uh, Es tāpat kā visi sikhi pasaulē bija šokēta par uzbrukumu Gurdvarā, Hesenē, Vācijā pagājušā nedēļa. Tā kā esmu vienīgā vēlētā sikhu parlamentārieta Eiropā, es varu tikai uh, negatīvi vērtēt šo uzbrukumu. Nevienai reliģiskai grupai sabiedrībai nav jāpiedzīvo šādi uzbrukumi. Tas ir pilnībā neizprotami, kādēļ uh, radikāli jaunieši uzbrukt šādai svētnīcai. Tādas reliģija, kas dod patvērumu bezpajumtniekiem un tiem, kur ir trūkumā. Manuprāt, viņa vienīgais mērķis bija radīt neusticēšanās atmosfēru mūsu vidū. Tagad ir būtiski, lai Vācijas iestādes rīkotos strauji un tiktu galā ar šiem uzbrucējiem, piemērot visu likumu spēku, lai nodrošinātu uh, uzticamību un pārliecību ne tikai Sikhiem Vācijā, bet visur Eiropā, lai pierādītu to, ka šādi terorismu uzbrukumi tiek uzlūkot tikpat nopietni kā vispārējie. Paldies, nākamā runātāja Pimens Lopes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Latīņa Amerika un Karību jūras valsts saskars ar smagu situāciju turpinās sarunas starp Kubu un ASV. Ir izveidojušies blokāde. Cerams, ka konvencija tiks pieņemta. Mēs redzam arī, ka ir progress un Eiropas Savienība arī vēlas dot savu ieguldījumu, taču šeit nav atsaukti vēl militārie spēki, vēl joprojām valda imperiālisms un Tādējādi lietas nevar atrisināt. Tāpat pastāv pazīmes, ka šajā reģionā uh, notiks destabilizācija. Vēl es vēlos aicināt solidarizēties ar Ekvadoras tautu, jo tur notika smaga zemestrīce, kas nav bijusi pirmā, tās ir notikušas atkārtot pēdējos gados, un tas ir mūsu humanitārais un kā arī finansiālais pienākums palīdzēt. Pospišilkungs lūdzu. Děkuji pěkně, pane předsedo. Pils, paldies. Arī es no savas puses vēlos izteikties līdzīgi Štefanesa kungam. Vēlos runāt par nopietno problēmu saistībā ar šauramieroču direktīvu. Vēlos uzdot jautājumu komisārs kundzei. Vēlos lūgt, lai komisija pievērstos šim ļoti delikātajam jautājumam. Jums ir zināms, ka starp dalību valstīm nav vienprātības. Piemēram, Čehijā, Čehijas parlaments uh, noraidīja ierosināto direktīvu, tāpēc aicinātu komisiju pārskatīt, vai nepietiekam visi, vai ir vajadzīgi visi šie panti direktīvā terorismu apkarošanai. Varbūt ir vērts pārskatīt to, lai neliktu šķēršus legāliem šaujamieroču turētājiem. Būdas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu norādīt uz kādu ļoti bīstamu fenomenu, kas eh, izplatās Austrum Eiropas valstīs, jo īpaši Romānijā proti eh, tiek nolaupītas zemes, tās augtie ārvalstu investori, tās iepērk, bet viņi ir spekulanti. Viņi izmanto šīs zemes, eh, um, tātad izmanto zemās cenas, un tagad 40% Rumānijas zemju ir ārvalstu investoru rokās. Un ietekme ir dramatiski pieaug bezdarbs, eh, mazie un vidējie uh, uzņēmēji laukos e, ir satriekti, viņi ir ļoti sliktā situācijā, un tas ir tāpēc, ka šīs uh, zemes reti tiek apsaimniekotas, un ja e, pat ja tā ir, tad uh, tas notiek tikai formāli, saņemot Eiropas Savienības atbalstu, bet neviens nerūpējas par šo teritoriju attīstību. Eiropas komisija nedrīkst šo faktu ignorēt, ir steidzami jāiejaucas, lai uh, to visu sakārtot. Paldies, Jercihovska kungs, lūdzu. Zekovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau uh, vienmēr esmu pēdējais uh, runātājs, stāvu šeit viens pats, bet man ir ļoti svarīgs jautājums, ko, uh, par ko gribu runāt. Mēs bieži vien to aizmirstam migrācijas debatēs, bet tas ir svarīgs jautājums. Uh, tā ir bēgļu psiholoģiskā veselība. Be, bēgoši cilvēki, bēgot no kara, eh, droši vien ir redzējuši eh, neiedomājamas lietas eh, viņu um, ģimenes locekļi varbūt ir vajāti, miruši, Un e, viņi e, ierodas Eiropā, bet ir ļoti traumatizēti, un tāpēc es gribu aicināt jūs, komisārs Kundze, jo jūs vienīgā vēl esat šeit palikusi, ka mums vajadzētu pārtraukt uh, debatas par kvotām, tas nav tik svarīgi, mums vajadzētu pievērsties reālajām problēmām, un viena no tām ir integrācijas problēma attiecībā uz bēgļiem. Liels paldies! Nākamā sanāksme notiks rīt 28. aprīlī, ceturtdien no 8.30 līdz 13.20. Tīmekļa vietnē ir pieejama darba kārtība. Gribētu pateikties komisārai par ierašanos, par klātbūtni, par viņas teikto un gribētu pateikties.